Tā tad nav nekāda iebilduma 24 stundu laikā saskaņā ar 105. pantu. Šīs rekomendācijas tad ir pieņemtas un mēs tās publicēsim kopā ar rītdien publicējumu tekstu rīt, trešdien 25. oktobrī 2017. gadā. Pārējām pie nākošā darba kārtības punkta. Pārtas tas ziņojums es 2015. finanšu gadu vispārēju budžeta izpildes apstiprināšu Eiropadome un padome. Iesākumā dodu vārdu.